kas minēta attiecīgajās rezolūcijās. Un līdz ar to šo plenāru sēdi pasludinu par slēgtu. Nākamā, jā, un ar to darbu beidzam. Paldies!